ir komisijas un padomas paziņojumi par rietumkrastā notiekošo pārvietošanu un demolēšanu, kurā Um, cietuši arī ES finansēti projekt, projekti. Un vispirms, protams, vārds jums godāt augstā pārstāva Magrīnī kundze, lūdzu. Paldies priekšādātā iesākumā. Gribu teikt paldies parlamentam par to, ka jūs sekojat līdzi situācijai Palestīnā un Izrēlā, turpinat vērst uz to prožektoru gaismu, patrot savā politiskajā darba kārtībā. Nu, gan man jāvaicā, kāpēc tieši šīs šī strateģiskās debats norisinās šādā vēlā vakarstundā. Es ceru, ka tas neliecina par politiskās gribas trūkumu. Mēs visi zinām, ka trūkst progresa ceļā uz mieru šais e, apsolītajās zemēs. Ar vienu piedzīvojam kādu situācijas sāsināšanos, un tāpēc mums nepieciešams turpināt pievērsties šim divu valstu risinājumam, pat gadījumā, kad Izraēla un Palestīna vairs nav avīžu rakstu virsrakstos. Situācija, jāsaka, joprojām ir svarīga, un es turpina darbu, lai nonāktu pie divu valstu risinājuma. Mēs zinām, ka uz vietas šis divu valstu risinājumu jautājums tiek apdraudēts un tiek apstrīdēts ik mirkli. Tas ir mūsu interesēs un tas ir mūsu politiskais pienākums piedāvāt šim risinājumam dzīvot spēju, iesaistīt tā veidošanā visas puses Daudz, kas šo risinājumu apdraud. Tas, protams, e, saistīts arī ar visu šo Palestīnā uzcelto struktūru, to starp es finansēto struktūru celša nojaukšanu rietumu krastā. Tāpat pasliktinās palestīnošu situāciju rietumu, sek, rietumu krastā un gazas sektorā. Es no paša sākuma gribu pateikt skaidru lūko. Um, e, Izraels eh, policijas eh, darbība šādā veidā nav vienīgais apdraudējums divu valstu risinājumu. Mēs redzam, ka šāda apdraudējuma uz vietas ir ļoti daudz terorismu uzbrukumu, uz naidu kurinošas runas. Tas viss apdraud šo iespējamo risinājumu un eh, apdraud iespēju cilvēkiem sadzīvot, mierīgi līdzās pastāvēt arvien vairāk rodas tāds tādu vilšanās iedzīvotājiem abās pusēs. Un tas, protams, ir jebkurā gadījumā miera ienaidnieks. Mums vienmēr jāpaturprātā šī kopaina. Pat tajā brīdī, kad pievēršamies tā kā šovakar kaut kādai vienai konkrētai lietai, jo tieši jūs esat tik konkrēti šīs debatas nosaukoši, kad pievēršamies lūk vienam eh, elementam, bet es saku, ka kopaina pilnīgi noteikti ir sarežģīta un eh, daudzšķautņaina dažādu iemeslu dēļ. Tomēr tāpat laikā tas netraucē mums strādāt ikdienas, strādāt strādāt pie divu valstu risinājumu izveidošanas. Šodien jūs vēlties piemēr, pievēr, pievērsties rietumkrastā notiekošajiem um, un to struktūru demolēšanai, kas tur atrodas. Šis lēmums tika pamatots ar vēlu atņemt zemi tālākām struktūru veidošanai, un, kā jūs zināt, saskaņā starptautiskiem tiesību aktiem šīs struktūras ir tur uzceltas nelegāli, un, protams, ka mums vienmēr jāatsauc arī uz starptautiskajām tiesību normām. Eiropas padomu bieži ir teikusi, ka, e, ka ir pret šo Izraels pārvietošanas e, projektu, mēs esam pret šo barjeru veidošanu saskaņā 69. gada robežām, esam pret demo, demolēšanu, pret īpašumu konfiscēšanu, tostarp arī beduīnu apmetņu nojaukšanu, esam pret šo koloniju iedzīvotāju vardarbību Un mēs esam prot, pret jebkāda veida varbarbību no jebkuras puses, kā jau tik iepriekš teicu. Tāpat arī esam pret pārvietošanās brīvības ierobežojumiem, kas izveidot. Un tas nav tikai tāpēc, ka mums interesē starptautiskās ticības, kaut gan, protams, tas ir svarīgi un tās vēlamies nodrošināt, bet arī tāpēc, ka šāda veida rīcība tiešām mērā samazina palestīniešu iespēju izmantot zemi, kas ir viņu rīcībā, izmantot uh, to, lai varētu nodrošināt rietumu krastā izaugsmi, dzīvot spēju ekonomiku, un tas apdraud Palestīnas ekonomiku kopumā Izraela kā okupējošā vara ir ar pienākumu aizsargāt Palestīnas iedzīvotājus šajā teritorijā, un tai jāveicina tās sociāla-ekonomiskā labklājība. Jūs visi labi zināt, ka Eiropas Savienība dara ļoti daudz ko, lai veicinātu attīstību un uzlabotu um, humānos apstākļus Palestīnas teritorijā. Tāpat laikā šo plānošanas pol politiku rezultātā, ko izmanto Izraela, arī projektu, ko finansējas Eiropas Savienība šai teritorijā, nereti tiek pasludināti par nelegāliem saskaņā ar Izraels tiesību aktiem. Un tā tāpēc tiek demolēti, nojaukti vai vismaz tāda draudi tiek izteikti no Izraels varas iestāžu puses. ES humanā palīdzība vienmēr īstenota tā, lai tiktu ievērots neutralitātes un objektivitātes princips. Mēs sekojam šim imperatīvam, piedāvājam atbalstu vājākajai pusē katrā gadījumā, kad tas ir vajadzīgs. Un tāpēc, tad, kad humana raksturu projekti tiek īstenoti, tad nav mums pat iedomājami, ka mums vajadzētu prasīt kaut kādu priori. Prior, prior iepriekšēju atļauju no Izraels varas iestādēm. Tas taču ir mūsu humānais pienākums palīdzēt. Šī gada pirmajā ceturksnī vairāk kā 500 struktūra tika nojauktas un 650 tūkstoši cilvēku pārvietot. Apmēram 20% no šīm struktūrām tika finansēti RS ehm, līdzekļiem. Mēs šo jautājumu pieminam eh, savā regulārajā dialogā ar Izrālu un esam izveidojuši īpašu konsultāciju mehānismu ar Izrālu, lai apspriestu šķēršļus, kas rodas šim divu valstu risinājumam un kas neļauj sociālo, nepieļauj sociālo ekonomisko attīstību palestīniešiem. Tostarp runājam par jautājumu jautājumu par šo apmetņu veidošanu un arī e, palestīniešu struktūru nojaušanu un, demolē, e, un, un e, sagraušanu. Pagājušajā mēnesī par šo jautājumu arī runājam tieši par šo ēku nojaukšanu. Jautājums turklāt tika pieminēts arī padomas secinājumos, ko mēs pieņēmām šī gada janvārī taustām rezultāti gan jāsaka šobrīd ir, bieži, ir ļoti ierobežoti. Dal, eh, abas valstis ir piekritušas turpināt dialogu vēl sešus mēnešus, tepat laikā cenšoties nodrošināt tūlītēju moratoriju eh, pašreizējiem ēku nojaukšanai un konfiscēšanas darbībām. Mēs turklāt arī īstenojam sadarbību ar dalību valstīm un ar abām šīm valstīm, lai šo vēsti skaidru un gaišu izskaidrotu. Tostarp runājam arī par iespējamu kompensāciju par šīm nojauktajām ES eh, e finansētajām struktūrām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 Eh, jāsaka, tam visam, protams, ir ļoti liela ekonomiskā ietekme uz rietumu krasta eh, teritoriju. Mēs zinām, ka lielākoties tas viss saistīts ar cilvēkiem, ar viņu nākotni, ar viņu eh, politisko situāciju šai teritorijā. Mēs arī ļoti labi zinām, ka tikai nopietnas un drošs miera process var kopumā mūs paglābt no šīs uz leju vedošās spirāles. Nepieciešams steidz uzlabot, uzlabot situāciju uz vietas. Tāpat laikā mums ir jāpaturprātā arī mērķi mērķis. Un vēlreiz gribu teikt, atgādināt, ka mums ir nepieciešams domāt par kopēju. Šovakar runājam tikai par vienu aspektu, kas, protams, ir svarīgs un būtisks, nenoliedzam. Bet mums savā darbībā jāpievēršas arī kopējas eh, jautājumam jūs parasti to prasāt no manis, un šoreiz es to prasu no jums. Uh, Mēs turpinām darbu, ikdienas turpinām darbu pie divu valstu risinājumu izveidošu, tā lai divas valstis var līdzās pastāvēt mierā un drošībā, lai varētu tikt pielikts punkts šim konfliktam. Jūs zināt, ka mēs strādājam arī pie kvarteta ziņojuma kopā ar ASV, Krieviju un ANO kvarteta ziņojumā runāsim par šiem jautājumiem. Tur tiks iekļauts arī būtiskas rekomendācijas par to, kā virzīties uz priekšu. Un būtu ļoti priecīgi, ja šo, kad, būšu ļoti priecīgi, ka šo ziņojumu varēšu apspriest ar jums kādā no turpmākajām plenārsēdēm, jo mēs labi zinām, ka Pats galvenais šai gadījumā ir strādāt pie konkrētām perspektīvām šais abās valstīs un domāt par to, kā izveidot šo divu valstu risinājumu vistuvākajā nākotnē. Es zinu, ka tas izklausās nu gandrīz sapņaini, gandrīz neiespējami, bet mums ir jāspēj paturēt šis sapnis reāls, jāpārvērš tas par īstenību. Mēs kā eiropieši katrā ziņā ļoti labi zinām, ka tas ir vienīgais veids, kā var izkļūt no šī burtiski burvju negatīvā apļa Un mēs ietiepīgi turpinam turēties pie šī sapņa, un es zinu, ka var rēķināties ar jūsu atbalstu, ar jūsu palīdzību pie šī sapņa īstenošanas, un mēs varam pievērsties, protams, arī atsevišķu elementu ris problēmu risināšanai šajā lielajā kontekstā. Bet varbūt gribētu lūgt jūs kādā no nākamajām plenārsēdēm atgriezties pie šī procesa paša, pie šī divu valstu risinājuma procesa veidošanas, tad, kad apspriedīsim vienlaikus arī kvarteta ziņojumu, tur iekļautās rekomendācijas, tā lai tas varētu tik savstarpēji saskaņos, piemēram, lūk, par Francijas iniciatīvu, sagatavot starptautisku konferenci, lai varētu to koordinēt ar kvartetu darbu un vienlaikus piedāvāt lūk savu pienesumu, savu ieguldījumu krīzes risināšanā tuvijos austrumos, tādā veidā atdzīvinot šo miera procesu tā, lai tas tiešām beigās noved pie divu valstu risinājuma. Un vēlreiz, es, protams, zinu, ka mēs visi esam viensprāts šai jautājumā, bet mums ir nepieciešams ne tikai nākt klajā ar saukļiem, bet pārvērst to arī no, arī no parlamenta puses par konkrētu, aktīvu darbību ikdienu. Lielas paldies par uzmanību un gaidu jūs komentārus. Paldies, Mogherini kundze. Tālāk Predes kungs, divas minūtes. Lielas paldies priekšsēdētāji, godāt augstā pārstāvi. Lielas paldies par šo problemātikas izklāstu, par ko spriežam šovakar. Uh, Mm, lūk, šis jautājums par ēku nojaukšanu rietumu krastā realitāte ir tāda, ka jautājums, protams, ir sarežģīts. No vienas puses, saskaņā ar pagaidu Oslo nolīgumiem, mm, kurus parakstījis ar Eiropa, šis rietumu krasts, kur tiek nojauktas struktūras, faktiski ir Izraels militārajā un administratīvajā atbildībā, piekritībā, un Izraels varas iestādes to bieži uzsver, sakot, ka šīs konstrukcijas ir nelegāls. Tāpat laikā, kā jūs arī zinat, bez šaubām Izrēla e, tiek regulāri kritizēta no Eiropas Savienības puses, e, nu, tāpēc, ka nu, saņem, es saņem kritiku no Izrēlas, tāpēc, ka tā finansē šādas konstrukcijas, kas ir nelegāls un līdz ar to pārkāpa e, Oslo vienošanos. Viņi turklāt uzstāja, ka šie projekti, kas tiek finansēti šai rietumu krastā, faktiski būtu jāsa koordinācijas rezultā jāsaskaņo ar Izrēlu. E, Um, zinu, ka padomu šobrīd gatavo stratēģiju par ēku nojaukšanas jautājumiem, un uh, tur tiek domāts par arī kompensāciju iekļau, um, jautājumu iekļaušanu. Es gribētu tāpat laikā padomāt par šo koordinēšanas iespēju ar Izraelu. Šāda veida koordinēšana zināmā mērā divpusējā līmenī starp Izraelu un atsevišķām dalībvalstīm jau pastāv. Un varbūt līdz ar to būtu šo koordinēšanu pa, labi paplašināt. Visbeidzot, gribu runāt par tādā plašākā kontekstā arī. Es domāju, ka, lai varētu šo mieru procesu atjaunot, svarīgs elements, protams, ir um, abām pusēm vienotrai uzticēties. Jo pēdējos mēnešus um, no Izraels puses šķiet uh, Eh, nu, nevirzās uz priekšu trūks savstarpējas uzticināšanās. Es nezinu, kā jums ir šķiet, eh, Mogrīnī kundze, bet es tāpat laikā domāju, ka tas ir ļoti skumji, jo Izraela taču ir vienīgā demokrātiskā valsts šajā reģionā, to nedrīkstam aizmirst. Es domāju, ka galēji kreisies spēki, protams, man nepiekritīs, es domāju, ka galēji kreisies spēki atbalsta visus teroristus tur un tam līdzīgi, bet es domāju, ka mums ir jātic demokrātijai kā tādai. Paldies! Paldies Predes kungam. Tālāk uz divām minūtēm būs Tināru kungs. Paldies priekšsēdētāji. Komisārs kundze, augstā pārstāvs kundze. Varētu teikt, kolēģi, tas, ko mēs šodien apspriežam, nav nekas jauns. Eiropas Savienības eh, finansēto projektu demolēšana notiek regulāri. Ir pienācis laiks to novērst, jo katra šāda nojaukšana nozīmē arī to ķieģeļu nojaukšanu, kas būvē māju mieram. Šeit nav runa tikai par to, lai tiktu glābti Eiropas nodokļu maksātāji uh, Eh, līdzekļi, kas tika ieguldīti šajos projektos, bet eh, runa ir par mieru Palestīnai. Mēs vēlamies nodrošināt, ka tie līdzekļi, kas ir paredzēti mieram Palestīnā, arī nonāk tur, kur tie ir paredzēti. Protams, ka primāri no Eiropas Savienības puses mums ir nepieciešams atjaunot darba kārtībā miera procesu tieši tā, kā jūs augstā pārstāvs kundze sacījāt. Mums ir nepieciešams uzturēt pie dzīvības eh, šo divu valstu risinājumu, lai varētu beidzot izbeigt eh, ilgāko konfliktu reģionā. Izrēlai ir jāpilda savu pienākumi. Tā ir viena no mūsu svarīgākajām partnervalstīm un viena no retajām valstīm, ar kuriem mums ir ļoti laba sadarbība, bet arī ļoti sarežģīta. Bez visiem citiem pienākumiem. Izrēlā ir arī pienākums pildīt starptautiskās saistības saskaņā ar līgumiem, tāpat arī nodrošināt tiesiskumu un demokrātiju. Eiropas Savienība ir daudz ko darījusi šajā reģionā, tāpēc ir vēl jo svarīgāk sniegt humanitāro palīdzību šajā teritorijā un arī nākotnes Palestīnas e, valstī. Paldies. Tālāk Belderkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Finansējot nelegālus e, projektus e, C zonā, Eiropas Savienība pārkāpa 95. gada Oslo vienošanos. Tā ir vienpusēja Eiropas Savienības rīcība aizsadzoties ar humanitāro palīdzību, pārkāpjot Izrēlas tiesības. Tā ir vienpusēja Eiropas Savienības iejaukšanās šajā teritorijā un tikai padziļina strupceļu, kas ir attiecībās starp Izrēlu un Palestīnu. Un nemaz nerunāju par nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Es tiešām gribētu prasīt, lai eh, augstā pārstāv pārstāja kādu atbalstu sniegt eh, būvniecībai C zonā. Izrēla tur ir eh, piemiņas vietu izveidojusi savā karā kritušajiem, bet tagad tur mēs ļaujam tuneļus būvēt Hamas Eh, mēs runājam par eh, divu, divu valstu risinājumu, bet eh, Eiropas Savienība no savas puses par Hamas nemaz nerunā. Tā ir liekulība. Ir jānāk pie prāta un jāizbeidz šī krīze, kas ir tikai viena no daudzajām. Paldies tālāk, Valtmans kundze. Paldies, priekšsēdētāji, augstās pārstāvs kundze. Jūs pati norādījāt, ka mēs runājam šobrīd par vienu konkrētu aspektu - Eiropas Savienības finansēto projektu nojaukšanu, demolēšanu. Mēs varētu arī par citiem aspektiem runāt, bet labi, paliksim pie šī temata. Izraela mūsu partnervalsts, to mēs zinām. Šeit mēs runājam par to, ka jāaptur šī demolēšana, bet tikmēr tiek jaukti nost nākamie uh, projekti. Šī gada pirmajā ceturksnī Eiropas Savienības finansēto projektu eh, nojaukšana turpinājusies. 75 eh, projek eh, šīs 75 sēkas ir tikuši nojauks. Tā ir tāda sistemātiska vēršanās pret Palestīnu. Un šādā veidā mēs nekad nevarēsim nonākt pie divu valstu risinājumu, kas ir tik svarīgs skolas, rotaļu laukumi, ūdenskrātuves, saules eh, baterijas. Tas viss tiek nojaukts. Beļģija, Spānija, Polija, Nīderlanda, Eiropas Savienība kopumā ir to atbalstījusi, bet tas ar militāru triecienu tiek sagrauts. Simtiem tūkstošu eh, eiro. Beļģijai vienai pašai 150 tūkstoši tur ir investēti. Mēs zinām, ka cilvēki tiek eh, patriekti no šīm teritorijām. No gada sākuma 40 bērni ir eh, palikuši bez pajumtes šādas rīcības dēļ. Un Eiropa par to klusē. Mogherini kundzei ir jāprasa, lai tiktu ievēro starptautiskās humanitārās tiesības no abām pusēm. Abām pusēm ir jāievēro šīs tiesības. Un es ļoti vēlētos redzēt faktiskos skaitļus, uzskaitījumu par to, kas ir iznīcināts no tā, ko mēs esam ar Eiropas Savienības līdzekļiem apmaksājuši. Paldies Valtmans kundzei. Tālāk uz pusotru minūti Andersons kundze. Paldies. Rietumkrastā okupētajā gandrīz var sajust nojaukto māju atstātos putekļus gaisā. Kopš janvāra vairāk kā 500 palestīniešu mājas un citas struktūras eh, ir nojaukts ar buldozeriem. To ir paveikuši Izraels iestādes. Tās ir skaidrs cilvēktiesību pārkāpums, tas ietekmē tūkstošiem eh, palestīniešu un neļauj nonākt pie miera. Uh, Tā ir īpaši apzināta stratēģija, lai dzītu projām palestīniešu no rietumkrasta un atbrīvotu ceļu nelegāliem Izrēlas uh, apmetņu būvēm. 2014. gadā Eiropas Savienības iniciatīva par struktūrētu dialogu ar Izrēlu beigušies sešu mēnešu laikā ar šīm nojaukšanām. Izrēla ir tikai palielinājusi šo struktūru nojaukšanu, it īpaši vēršoties pret Eiropas Savienības finansētām struktūrām, nojaucot eh, skolu klases, eh, pajumtes. Šeit mēs varam to gan izvairīt dzirdēt, kā saucienu Mogherini kundzei. Nu, un ko jūs mums izdarīsiet? Mēs zinām, ka neko arī pēc sešiem mēnešiem uh, Tam ir jāliek punkts. Mums e, ir jāvēršas e, apturot Izraēlu, neļaujot viņiem turpināt šādu darbību, ir nepieciešams palīdzēt palestīniešiem e, un ir jārīkojas tagad. Paldies, Andersons kundze, tālāk Aukens kundze. Paldies. Izraels buldozeri ir nojaukuši ēkas, akas elektrības padevs eh, līnijas, skolu klases, un tur bieži vienu šīm struktūrām ir Eiropas Savienības karoks. Simtiem ēku ir nojauktas rietumkrastā. Un tas ir palicis pilnīgi nesodīti. palestīniešu teritorijas e, pamet un viņu vietā nāk e, izrēlieši, kas e, būvē savus apmetnes. Mogherini kundze ar vārdiem nepietiek, struktūrētais dialogs, kā tas tiek dēvēts. Tas ir vienkārši fars. Un tas tikai piesēdz politiskās gribas trūkumu lai apturētu šo Izraels e, darbību rietumkrastā. Ir pienācis pēdējais laiks apturēt Eiropas Savienības atbalstu Izraels apmetņu būvniecībai rietumkrastā. Mums ir nepieciešama visa patiesība par Eiropas Savienības projektu nojaukšanu, kas attiec uz kompensācijām, ir jāsamazina atbalsts, kas tiek sniegts Izrēlai apvāršana 2020 ietvaros. Ir nepieciešams uz rietumkrastu sūtīt faktu noskaidrošanas misiju, lai izvērtētu situāciju uz vietas. Paldies! Paldies Aukens kundzei. Tālāk Damato kundze vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par Palestīnu šeit eh, atbalstītāji ir tie, kas ir par Izrēlu, un tad ir tie, kas ir pret Izrēlu. Mēs aicinām aizstāvēt cilvēktiesības, ir jāuzstāj uz starptautisko tiesību ievērošanu, tam nedrīkst būt izņēmumi. ANO drošības padomu, starptautiskā tiesa Hāgā, citas organizācijas apraksta šīs demolēšanas kā starptautisko tiesību pārkāpums. Mums jāvēršas uz sankcijām pret šīm nelegālām darbībām. Eiropas Savienībai ir jāaicina Izraels valdība aizstāvēt, aizsargāt mūsu projektus. Ir jāizbeidz e, starptautiski finansēto projektu demolēšana. Tā ir starptautisko tiesību pārkāpšana. Uh, Un uh, tiek apdraudēts arī divu valstu risinājums, un tieši no Izraēlas puses. Mums ir jāprasā Izraēlai atmaksāt uh, radīties zaudējumi. Palestīnā civiliedzīvotāji kļūst aizvien izmisušāki bijušie Izraels eh, karavīri ir spējuši beidzot eh, pārtraukt klusēšanu, un to varēja izdarīt tikai sadarboties Izraels un Palestīnas pilsoniskās sabiedrības eh, organizācijas. Paldies, tālāk precelkungs. Herr Präsident! Priekšsēdētāji kungs, paldies, augstā pārstāvs kundze. Jūsu sapnis, kā jūs sacījāt, ir divu valstu risinājums Izrēlā. Un ko tad Eiropas Savienība pagātnē ir veikusi, lai to sasniegtu? Eiropas Savienība ir prasījusi marķēt jūdejas un samārijas produktus, ir eh, finansējusi nelegālu abuvi C zonā, Un jūs zināt, ka par drošību C zonai projām ir atbildīga Izrēla. Ņemot vērā šos apstākļus, divu valstu risinājums būtu Izrēlas pašnāvība. To nosaka topogrāfija reģionā, un to jūs labi zinat. Kamēr Eiropas Savienība C zonā, Judeja un Somārijā finansēs nelegālas struktūras, Izraels buldozeri darbosies, un Aukens kundze viņi to darīs pamatoti, un viņi to darīs, nu, lai nodrošinātu Izraels drošību, un tam jābūt arī visu mūsu šeit interesēs. Paldies precelkungam. Tālāk uz vienu minūti Ulfskogs kundze. Herr talman, fru vice ordförande. Det som i dag sker... Jā, paldies priekšsarētāji. Tas, ko mēs redzam šobrīd rietumu krastā, ir vienkārši nepieņemams. Šīs būves tiek vienkārši nojauktas, kā mēs to dzirdējam. Mm. Eh, tagad dažos mēnešus nojaukts vairāk ēks nekā visā iepriekšējā gadā. Es, vicepriekšsēdēs kundze, aicinu jūs eh, nesasaukt Izraels un Eiropas Savienības eh, sadarbības padomu pirms Izraela nav apturējušo rīcību. Un es aicinu jūs pieprasīt kompensāciju. Uz to nevar skatīties kā uz Izraels valdības centieniem uh, um, aizdzīt cilvēks no šīm teritorijām. Tas ir jāskat plašāk. Šeit ir arī uh, jāuzzina, cik uh, konkrēti līdzekļi ir uh, šādi norakstām zaudējumos. Tam ir ekonomiski un politiski sekti. Paldies, Ulfskogs kundze, Škripek kungs konflikts ar Izraēlu un Palestīnu ir traģēdija, kas ilgs jau daudz desmitgadus. Tagad mēs eh, runājam par rietumu rietum eh, krasta veiktiem Eiropas Savienības finansēto projektu demolēšanu, nojaukšanu. Šobrīd mēs eh, vairāk dzirdam bažas par palestīniešiem. Es atzīstu, ka situācija ir eh, nopietna, bet es atgādināšu, ka šeit ir iesaistīts divas puses un jāapskata abas situācijas. Netiek pieminēti 278 uzbrukumi, ko palestīnieši ir veikuši pret izrēliešiem pēdējušos mēnešus. Kāpēc? Ši... Saskaņā ar 95. gada līgumu eh, C zonā ir pilnā Izraēlas militārā administratīva atbildībā. Šo līgumu ir jāparaksta arī Eiropas Savienībai. Un augstā pārstāvs kundze, kāpēc Eiropas Savienība neparaksta šo līgumu un neveicina miera pro procesu, veicinot toties nelegāls būdarbs šajā teritorijā, sūtot nepareizi signālu Izraels un Palestīnas iedzīvotājiem. Paldies, tālāk Vaiglkungs. Paldies, Mogherini kundze. Paldies par ļoti labiem ievadu vārdiem. Nevēlos eh, neko papildus tam sacīt, tikai piebilst, ka tas nav nejauši, ka tik vēlu vakarā mums notiek šis debats. Tas tikai parāda uh, parlamentā attieksmi pret šo jautājumu. Par statistiku es nerunāšu, kolēģi jau to minēja. Vēlos tikai norādīt, ka tie, kas nojauc palestīniešu mājas, viņiem ir acīm redzot kāds iemesls, kāpēc viņi vēlas vardarbīgi vērsties pret citu cilvēku aktīviem. Tas ir attaisnojums, kas ir absolūti nepieņemams no starptautisko tiesību un starptautisko humanitāro tiesību eh, puses. Mums ir jāvēršas pret šādu eh, sava veida valsts atbalstītu kvazī terorismu eh, tas labi nebeigsies ne Izrēlai, ne arī Palestīnai ne visam reģionam kopumā. Mēs vēlamos, eh, vēlamies, lai palestīniešiem un Izraēli, Izraēli būtu miermīlīgs risinājums. Paldies, Lika Erik kungs. Godētā augstā pārstāve. Eiropas Savienības iestādes nevar pieļaut eh, to, ka tiek nojauktas šīs desmitiem ēku, ko tā pati finansējusi šajā teritorijā. Tik, protams, teikt, ka šīs konstrukcijas ir nelegāls, tāpat laikā tās ir okupācijas teritorijā, jo nedrīkst taču pieļaut to, ka tūkstošiem eh, palestīniešu tiek liektas mājas, tiek nojauktas, viņu mājas tiek nojauktas skolas, Turklāt šīs struktūras, kā jau tika teikts, finansēs Eiropas Savienību. Tā rezultātā nu, mēs tiekam pazemoti. E, tas ir ļoti nievājoši e, izrādīt šādu attieksmi pret mums. Es domāju, ka mums ir atklāti jāvērš pret šāda veida Izraels valdības rīcību. Mums ir jāuzņemas atbildība. Un mums ir jāliek e, Izrēlē maksāt par šo darbību. Galu galā starptautiskās tiesības pirmām kārtām pieprasa demokrātiju un Eiropas Savienības un Izraels nolīgumā pirmajā pāntā tiek teikts, ka lūk ir jāveido draudzīgas attiecības un atbalsts tiek nožots tikmēr, kamēr Izraēla ievēro starptautiskās cilvēktiesības. Nu, vai tad šobrīd, eh, nu, tas tā notiek? Es domāju, ka mums jāpāriet no vārdiem pie darbiem un jāvērš par šādu rīcību. Paldies tālāk, um, Durānu kungs. Priekšsēdētāji, paldies. Godāt augstā pārstāve. Jūlijā pagājušajā gadā kopā ar Eiropas parlamenta deputātu delegāciju bijām palestīniešu teritorijā. Mēs bijām mazā ciemā, bet nu, lūk, paskatieties, kas no tā palicis pāri. Deputāts rāda attēlu, tur ir viens vienīgas drupas, viss ir ticis iznīcināts, nojaukts saskaņā ar ANO teikto, te runājam par vairāk kā 600 ēkām, skolām, mājām, uh, kas tikušas nojauktas no šī gada sākuma. Liela ēka šo, liela daļa šo ēku tika finansēts ar Eiropas Savienības līdzakļiem. Eiropas Savienībai jāpieliek punkts šai nojaukšanai un jāaizsargā šos riskam pakļautos iedzīvotājus C zonā. Izrēla nevar būt kaut kāda valsts, kas stāv pāri visiem likumiem, pāri visām tiesībām. Nē, arī viņiem jāievēro cilvēku tiesības un tas jādara attiecībā uz visiem pilsoņiem, kas dzīvo tās teritorijā, vienalga kā pie kādas eh, valsts mm, nacionālitātes viņi piedara. Un mums līdz ar to arī dzen jāsauc Izraēlu pie, pie tiesas un kārtības, tā lai viņi gal galā kompensē visus radītos zaudējumus. Paldies Durāna kungam. Tālāk par ņokungs uz vienu minūti. Rappelé dans une tribune gribu atgādināt, ka Ņujorkas mm, profesors, kas izteicies par šiem jautājumiem, un, un viņš teica, ka ir tik ārkārtīgi skumi, ka divām milzīgām tautām ir tik sagrauts cerības attiecībā uz kop, kopdzīvi, līdzās pastāvēšanu. Uh, Šobrīd jāsaka ļoti tālu esam no risinājuma. Katru nedēļu tiek teikts, ka atkal no jauna kaut kādas palestīniešu mājas tiek nojauktas. To dara Izraels varas iestādes. Turklāt, kā jau teicu, daļa no tām fin tiek finansēts ar ES līdzakļiem. Godātā augstā pārstāv lielākā daļa izrēliešu un palestīniešu nemaz nevēlas neko citu kā vien tikai mieru. Uh, un līdz ar to Arī Francija uzsāka savu iniciatīvu, lai uzsāktu mieru procentu, procesu un ļautu šīm abām valstīm nonākt e, ar dialogu palīdzību pie miera pieliktu punktu visai šai kolonizēšanai, apmetnē, mēku nojaukšanai, jo vienīgais ceļš, kā varam virzīties, ir caur izglītību uz mierīgu līdzās pastāvēšanu. Paldies par ņokungam un tālāk uz vienu minūti vārds Gērikas kungam. Komisārs, eh, augstās pārstāvs kundze, eh, šeit ir runa par eh, struktūrām, kas ir nojauktas no Eiropas Savienības, tik nojauktas no Eiropas Savienības līdzekļiem būvētas struktūras un Tas eh, ir noticis zonā C un uh, tiek runāts, ka tas ir no Izraels puses nelegāli. Pieņemsim, ka tas notiek eh, Vācijā. Uh, šīs ēkas nojauktas, līdzekļi tiek pieprasīti atpakaļ un vainīgie nonāk pat cietumā. Mogherini kundze, vai Eiropas Savienība. Uh, šajā situācijā rīkosies pret mūsu partneriem Izrēlu, vai Eiropas Savienība var akceptēt eh, to, ka uh, no mūsu eh, Eiropas iedzīvotāju līdzekļiem tiek būvētas nelegālas ēkas un uh, šī Izraela neraugoties no vardar, uz vardarbību, kas tiek vērsta pret to, tiek ļoti kritizēta no Eiropas Savienības puses. Uh, Vai tiešām nevajadzētu šo izmeklēt? Paldies Gēriks kungam un tālāk uz vienu minūti Silikjotis kungs. Kolēģi, Eiropas Savienība līdz šim nav rīkojusies saistībā ar uh, eh, Izrēlas darbībām. Uh, Izraela ir izvēlojusies pati savu politiku attiecībā uz šīm apmetnēm un uh, iznīcinot tās, iznīcina arī Eiropas Savienības finansētās struktūras. Palestīniešu bēgļi tāpēc nevar atgriezties atpakaļ savā zemē un Mums beidzot ir jāsaprot tas, ka nav jēgas e, vienam uz otru rādīt ar pirkstu. Eiropas Savienībai ir skaidrs signāls jādod Izraels iestādēm un ir jā jāpielieto asociācijas nolīguma otrais pāns, jo pretējā gadījumā šis uh, līgums kļūst nederīgs. Mēs nepārvarēsim krīzi, ja mēs paliksim vienaldzīgi pret palestīniešu likteni. Paldies, tālāk vārds Teilor kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs un Mogherīnī kundze. Uh, Izrēlas eh, pārvaldes eh, iestāžu iztenotā demolēšana, eh, skolu un rūpnīcu iznīcināšana ir tikusi labi dokumentēta no Eiropas misiju vadītāju puses. Dažu mēnešu laikā 2016. gadā ir iznīcināts vairāk palestīniešu mājokļu nekā visā 2015. gadā, un ģimenes ir kļuvušas bez mājām, un tādā veidā tiek apdraudēts divu valstu risinājums Struktūrētais dialogs ir izgāzies un šķiet ir pienācis laiks palielināt spiedienu, lai Izraels valdība sāktu rīkoties, kā Mogherīnī kundze raugās uz Izraēlas un citu pušu asociācijas padomi un uh, kā viņi raugās uz šīs padomes eh, darbību tikai ar nosacījumu, ja tiek pārtraukta Izraēlas īstenotā demolēšana. Paldies, kolē Taylor kungs tiek pārtraukts. Tagad uz vienu minūti vārds Kāna kungam. Priekšsēdētāji, mēs esam pieredzējuši virkni demolēšanas darbību un pārvietošanas darbību Vēršanās pret palestīniešu mājokļiem un ES eh, finansētiem projektiem ir sasniegusi nepieredzēts apmērs pēdējo mēnešu laikā. Un eh, ļaujot šim procesam turpināties, mēs novēršamies no palestīniešiem un arī no saviem iedzīvotājiem, kas sniedz devumu Eiropas Savienības finansētos projektos. Uh, un šī izgāšanās eh, apdraud arī divu valstu risinājumu iespēju. Izrēlai ir jāpakļaujas starptautiskajām tiesībām. Augstās pārstāvis kundze, vai jūs pieprasīsiet finanšu kompensāciju no Izrēlas par tās nodarītajiem zaudējumiem? Paldies Kāna kungam. Tālāk uz viena minūti vārds Saka Rafas kundzei. Magirīnī kundze. Šajā reģionā notiekošais liecina, ka Eiropas politika šajā reģionā ir cietusi neveiksmi. Izrēlas iejaukšanās apmetnēs ēku iznīcināšana rietumkrastā liecina um, par to, ka uh, cieši iedzīvotāji. Uh, Es teiktu, ka Netanjahu kungs Jā, ko mēs varam darīt pret to, ka tiek iznīcināts šis Eiropas Savienības finansētās struktūras, uh, drīz iedzīvotājiem uh, nebūs, uh, kur apmesties, tad jautājums, kā tad veidot šo palestīniešu valsti. Uh, un e, nekas nav darīts, un es gribu jautāt, ko tad mēs varam darīt pret Izraelu, vai mēs varam e, pastiprināt sankcijas, vai piemērot e, cilvēku tiesību klauzulu, vai arī vienkārši turpināsim noraudzīsies. Paldies, saku Rafas kundzei, tālāk uz vienu minūti vārds Freunda kungam. Uh, Paldies priekšsēdētāji, augstās pārstāvis kundze. Ja es ar savām acīm to nebūtu redzējis, droši vien nebūtu noticējis. Šī gada mārtā es kopā ar vēl dažiem deputātiem devos uz rietumu krastu, un mēs uh, e, sajūtām šo izmisumu un apjukumu visur. Apjukums par šo mieru procesu un izmisums. Uh, par to, ka palestīniešu situācija gadu gaitā bija pasliktinājusies. Uh, Mūs visvairāk sadusmoja kopienas infrastruktūras iznīcināšana, tādas infrastruktūras, ko vismaz daļēji finansēja Eiropas Savienība. Tie beduīni, ar kuriem mēs runājām, rādīja savu telšu atliekas, uz tām bija pat Eiropas simbolika un tā bija knapi atpazīstama. Augstās pārstāvis kundze, es gribētu zināt, cik enerģiski jūs pieprasīsiet kompensācijas no Izraēlas valdības Eiropas Savienībai, kā arī šādas politikas pārtraukšanu. Paldies Freunda kungam. Tālāk uz vienu minūti vārds Horistiem Banunca kungam. Paldies priekšsēdētāji. Ir skaidrs, ka pārvietošana un sistemātiskā struktūra un ēku demolēšana ir daļa no Izraēlas politikas pret palestīniešiem un Palestīnas valsti. Uh, ir bijusi arī bombardēšana Gazas joslā un dalība valstu reakcija uz to bija vienkārši smieklīga. Šķiet, ka Eiropas Savienība atkal klusē raugoties uz šiem, šajā konfliktā ikdienas nogalinātajiem. Mogherini kundze. Tas, ko jūs sakāt, liecina, ka Eiropas Savienība apzinās, ka līdz šim paveiktais nekam neder. Uh, Mums ir vajadzīga konkrēta rīcība eh, kolēģi Andersone, Auks un citi sacīja, ka uh, ir uh, pienācis laiks rīkoties. Paldies tālāk vārds arēnas kundzei. Uz vienu minūti. Paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām, Mogherini kundze, gribu jums teikt paldies par to, cik aktīvi iesaistāties darbībā tojos austrumos un ar kādu apņēmību cenšanies pielikt punktu arī Izraels un Palestīnas kontaktam, pie, konfliktam. Piekrīt jūs centieniem ar visiem spēkiem panākt to, ka tiek nodrošināts miera process un ka mēs nonākam pie divu valstu risinājumu. Šobrīd mēs runājam par, sakā, jūs sakāt par vienu problēmas daļu, vienu aspektu, eh, kas ir tikai daļa kopējā ainā. Un tas šeit mēs runājam par struktūru nojaukšanu nojaukšanu, to starp arī pirmās palīdzības sniegšanas eh, struktūru nojaukšanu palestīniešu teritorijās. Uh, Ehm, tieši tāpat kā daudz citi kolēģi, mēs, es arī nevaru saprast, kā tas ir iespējams, ka vairāk kā 500 ēkas, kas tiek uzskatītas par eh, nelegālām, tiek nojauktas, bet nelegāls taču ir visas šīs apmetnes, Izrēļu apmetnes un kolonijas, kas tur tiek veidots, ehm, lai vērstos pret palestieniešiem. Es domāju, ka līdz ar to Izrēlas nostāja šeit ir ļoti nekaunīga. Mēs jūs atbalstam tajā, ka jums jāspēj atjaunot dialogs, jāpie, jāīsteno sankcijas vajadzības gadījumā un jā jāpieprasa finansiāla kompensācija. Paldies! Paldies, Arēnas kundzei. Tagad uz vienu minūti vārds Gomešas kundzei. Priekšādātāji, paldies! Es biju nesen Jeruzālēmē, es biju Bromā un redzēju, kāda bija šī vide, kāda bija situācija, kādu dzīvi dzīvo palestīnieši. Es redzēju, ka šis divu valstu risinājums, ko visi uzskata par dzīvot spējīgu, faktiski saņem pretestību no Izraels spēkiem un no visa kā cita. Nu, piemēram, gāzes sektorā tas liekas pilnīgi neiespējami pašais notiekošais nu, pilnīgi noteikti provocē eh, iedzīvotāju radikalizēšanos. Palestīnieši dzīvo ļoti traģiskā situācijā. ES īstenotie projekti tiek iznīcināti, to dara Izrēla. Kā jūs grasties īstenot stru, struktūrālu dialogu ar Izrēlu, lai šo nojaukšanu apturētu? Vai jūs esat jau pieprasījusi uh, Eh, kompensācija. Es domāju, ka tas ir nepieciešams. Visi šie projekti, ko es ir finansējusi, ka, un ko tas nozīmē mūsu nodokļu maksātājiem, eh, ko nozīmē tas, ka šīs struktūras tiek nojauktas. Vai tiešām mums ir jāmaksā eh, arī šādi izdevumi vēl piedvām? Nē, nedrīkstam. Tāpat laikā ļaušam mieru procesam izbeigties. Paldies, Gomešs kundze. Tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras, un tagad es dodu vārdu Marta Čelo kungam. Sī, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, augstās pārstāvis kundze. Šī bija tāda sīreāla diskusija, neraugoties uz to. Tu Tā vietā, lai mēs runātu par tiem izrēliešiem, kas tika uh, vārdarbīgi nogalināti, mēs runājām par citām lietām. Mēs runājām par uh, to, tiem materiāliem, kas tika izlietoti, lai uh, būvētu uh, teroristu struktūras. Uh, Mēs e, nerunājam par palestīniešu bērniem, kas tiek skoloti e, ar nažiem līdzās. Antisemītisms rāda terorismu, un Eiropas Savienībai ir jāapzinās, ka ik reiz, kad antisemītisms uh, tiek barots, tiek uh, uzturēts arī terorisms. Mums ir nopietnāk jārūpēs par šo situāciju. Un uh, atceramies, ka šajā nedēļā tika nogalināti 34 izrēlieši. Paldies, un tālāk vārds nākamajai runātājai. Dažu dienu laikā Izrēlā būs ikgadējā Nacionālā piemiņas diena konfliktu upuriem, saka Vordas kundze. Uh, Un ir pienācis īstais laiks apzināties pašreizējo situāciju. Izraels valdība ir iznīcinājusi simtiem palestīniešu māju, skolu, slimnīcu pēdējo mēnešu laikā, atstājot bez mājām uh, tūkstošiem palestīniešu, radot spiedienu viņiem pārcelties. Nevalstiskās organizācijas, kas ziņo par cilvēktiesību pārkāpumiem, nostājas pret okupāciju un aicina uz mieru, arī viņi izjūt spiedienu Vienlaikus Izraels valdība plāno paplašināt uh, apmetnes uh, strateģiskās zonās E1 eh, un E2 um, netālu no Betlēms un Jeruzalems. Uh, Un eh, šajā situācijā tiek apdraudēta gan Palestīna, gan Izrēla. Eiropas Savienībā ir skaidri jāpasaka, ka divu valstu risinājums ir eh, sarkanā līnija, ir jāapstādina šī demolēšana un jāpieprasa kompensācijas par Eiropas Savienības finansēto infrastruktūru iznīcināšanu. Priekšsēdētājs, paldies Vordas kundzei, tālāk eh, vārds Marijas kungam. Paldies priekšsēdētāji. runājot par cilvēktiesību pārkāpumiem, uh, Palestīnas problēmai ir vajadzīgs tūlītais risinājums. Vairāk nekā 400 ēku, kas tika būvētas no ēs līdzekļiem, ir iznīcinātas, tostarp arī skolas. Tas nozīmē, ka daudz bērnu vairs nevarēs apmeklēt skolu. Uh, Izraēlas eh, pārvietošanas politika ietver arī palestīniešu pārvietošanās iespēju ierobežošanu. Eh, tāpat arī palestīnieši tiek vāji apgādāti ar dzeramo ūdeni, tā pietrūkst. Un uh, Mēs dzirdējām dažādus izteikums par šo situāciju. Mums ir jāatvēl līdzekļi, lai um, apturētu nabadzību, veicinātu darba vietu rašanos un palīdzētu iedzīvotājiem. Paldies Mariešu kungam. Un tālāk vārds nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības. Uh, Sabiedrība e, runā par konkrētu rīcības plānu, saka Krespo kungs, lai e, teritorija tiktu sadalīta taisnīgi un šis palestīniešu tautas apartīts beigtos. Izrēlas valdībai ir jāapstāv jāpārtrauc šī ēku nojaukšana, patvaļīgā infrastruktūras iznīcināšana, Mums ir jāpanāk komisijas un dalību valstu skaidra nostāja. Proti šeit tiek iznīcināta humanā infrastruktūra, projekti, kas ir līdzfinansēti no Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļiem. Cilvēktiesības tiek pārkāptas, un mēs nedrīkstam vienkārši klusējot noraudzīties. Uh, ir jābūt sankcijām. Paldies! Tagad vārds eh, Mara Galakungam uz vienu minūti. Mikrofonu lūdzu. Jā, Mogherini kundze, jūs uh, Pirms pāris gadiem sacījāt, ka šajā konfliktā uh, ka šajā konfliktā uh, rezultāti runā paši par sevi. Aizvien lielāka vārdarbība, aizvien lielāka mm, nabadzība, un uh, es finansētie projekti to starp tiek iznīcināti. Tik intensīvi tas nav noticis vēl iepriekš. Uh, Un uh, runa ir par to, ka uh, atbrauc buldozeri un nojauc skolas, taču tas, ko jūs darāt šeit, ir uh, tikai protokolu vajadzībām. Eiropas Savienība būtībā ir cietusi neveiksmi. Es arī biju tur, es biju Beduīna apmetnē un uh, Un man nepārsteidz tas, ko es dzirdēju, ka šo cilvēku status netiks legalizēts pat tad, ja viņa apmetne tiks iznīcināta. Uh, šī politika tiek piekopta, uh, neņemot vērā starptautiskās tiesības, un šeit būtībā valda aparteids. Paldies, tagad vārds nākamajam runātājam. Paldies, augstās pārstāvis kundze, ka ieradāties un uzklausījāt mūsu, saka Buhner kungs. Uh, Pagājušā gada es biju Palestīnā un es biju šokā. Ne tikai ēkas tika patvaļīgi iznīcinātas no izrēliešu militāristu puses, nē, pat veselas infrastruktūras. Cietumi Izrēlā ir pārpildīti ar bērniem un jauniešiem, atkārtoši ar bērniem un jauniešiem. Kad es biju tur, viens jaunietis tika no, nošauts, viņam tika iešauts mugurā, kad viņš bēga. Uh, jo viņš eh, it kā bija metis ar akmeni bruņotam transporta līdzeklim. Un, eh, un eh, es gribētu jūs, kolēģi, aicināt, mēs nevaram noslēgt nekādas privileģētās vienošanās ar valsti, kas šādi rīkojas, kā Eiropas Savienības valstis. Mēs nedrīkstam piegādāt nekādus militārus resursus. Mums ir jārīkojas konsekventi, jo šajā savienībā kaut kādām vērtībām ir jābūt svētām. Paldies Buhner kungam, līdz ar to noslēdzam brīvā mikrofona procedūru. Un uh, dodam vārdu augstās pārstāves uh, kundzei Mogherini. Paldies! Un uh, vēlos teikt, ka no vienas puses jūtos pagodināta par to, ka daži no jums šajā telpā domā, ka pusotra gada pilnvaru periodu laikā es uh, uh, varētu būt atrisinājusi šo konfliktu. Es uh, neizvirzīšu jaunus limitus eh, par to, cik mandātos tas būtu izdarāms, bet eh, mums ir jābūt konsekventiem un mums ir jākoncentrējas uz to, ko mēs darām, jo Eiropas Savienībai ir ļoti īpaša loma tuvajos austrumos. Nevien tāpēc, ka mēs esam primārie donori palestīniešiem, uh, nevis tāpēc, ka mēs esam tirzniecības partneri izrēliešiem. Man drīzāk gribētos teikt, mēs esam vienīgā politiskā puse, kas ir pastāvīgi un tik dedzīgi koncentrējies uz šo konfliktu, un tādu pasaulē vispār ir nedaudz. Un mums šo īpašo lomu ir piešķīrusi mūsu vēsture, mūsu geogrāfija, un mani skumdina uh, Katra reize, kad šajās diskusijās eh, šajā telpā mēs redzam eh, sadalījumu starp eh, tiem, kas nostājas vienā pusē un tiem, kas nostājas otrā. Es uzskatu, ka mums ir jābūt skaidrībā ar saviem principiem un rīcību, un tiem nevajadzētu būt apstrīdamiem. Uh, Tāpat mums ir jāpaturprātā, kāda ir mūsu loma. Mūsu loma ir mēģināt veidot tiltus, iedrošināt tos, kuri joprojām Palestīnā, Izrēlā, savā sabiedrībā, savās politiskajās nometnēs joprojām tic, ka miers var rasties tikai tad, ja izrēlieši un palestīnieši strādās kopā, dzīvos kopā, uh, un Oslo vienošanās dokumentu pieņemšanas laikā tas bija acīm redzams, un arī es e, politiski uzaugu ar šo Oslo naratīvu, un šobrīd mēs redzam, ka pastāv risks, ka izrēliešu un palestīniešu paaudzes uzaug ne tikai politiski, bet arī savās paaudzēs ar sajūtu, ka um, izrēlieši un palestīnieši nevar strādāt kopīgi pie miera. Es uzskatu, ka mums, kā Eiropas institūcijām, ir jāpalīdz uh, sekmēt miera procesu, un tāpēc es uh, ap, vēlos uzteikt tos, kas ir strādājuši pie šī jautājuma, kas tiecās apvienot uh, izrēliešu un palestīniešu tautu pārstāvis, lai uh, kopīgi viņi varētu veidot uh, programmu mieram. Uh, Es atceros, ka mēs jau runājām uh, par šo iepriekšējo mēnešu laikā. Mēs neesam tie, kas tikai norāda uz problēmām. Nē, mums ir jābūt gan palestīniešu, gan izrēliešu draugiem, un te nav nekādas pretrunas, jo kā draugi mēs varam dot padomu, iedrošināt un reizēm arī uh, veicināt citreiz ar diplomātijas palīdzību, citreiz ar uh, skarbākiem līdzekļiem uh, miera procesa norisi. Es vēlos pieminēt uh, šo jau pieminēto pārliecības trūkumu no Izraēlas puses, un vakar notika kaut kas, kas man šķita ļoti svarīgs. Uh, Izraels prezidents ieradās um, Eiropas dienas svinēšanā Eiropas Savienības delegācijā Izrēlā, un viņš nāca ar ļoti iedrošinošiem uh, izteikumiem, redot iespēju, ka mēs varam sadarboties. Es ieteiktu šādus vēstījumus uztvert piesardzīgi, bet vienlaikus mēģināt veidot tiltus. Uh, Mūsu politiskā atbildība ir tāda, un eh, mūsu politika ir skaidra gan pret izrēliešiem, gan pret palestīniešiem. Mēs esam demonstrējuši Eiropas vienotību, un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka notiek viedokļu dalīšanās institūciju un dalību valstu vidū. Uh, Mēs pilnīgi noteikti nostājamies pret jebkāda veida vardarbību un naidrunām. Mēs esam pret pārvietošanas politiku. Mēs uzskatām, ka mūsu projekti, kas ir finansēti no e Eiropas Savienības budžeta un no dalību valstu budžeta, ir pakļauti humānajiem noteikumiem mūsu atbalsts tiek piešķirts balstoties neutralitātes principos. Mēs vadāmies humānu apsvērumu uh, balstīti, proti mēs sniedzam atbalstu tiem, kam tas ir nepieciešams, un tas ir mūsu pamata princips. Kā jau es sākumā teicu, bet es pamanīju, ka daudz pie tā atgriezās savās runās, Mēs eh, sadarbojamies ar dalību valstīm pie progresa, tostarp arī par iespējamo kompensācijas iegūšanu par eh, iznīcinātajiem Eiropas Savienības projektiem. Es uzskatu, ka mums ir jābūt vienotiem šajā, jo tas rada mūsu spēku. Visu beidzot, Es patiešām uzskatu, ka veids, kā mums rīkoties, ir investēšana mehānismos un struktūrās, kas palīdzēs mums strādāt kopā pastāvīgā dialogā gan ar Palestīnas pārvaldes struktūrām, gan ar Izrēlas struktūrām. Daži no jums lūdza man izvērtēt uh, īstenoto mehānismu, uh, īstenotos mehānismus, un es ļoti priecājos, ka šādi mehānismi ir, jo tad, kad ir jādiskutē, tad ir vajadzīgi šādi mehānismi. Un uh, bieži vien mēs neesam viensprāts ar mūsu Izraels draugiem. Visu beidzot, daži no jums jautāja, vai mēs uh, varētu uh, sekmēt uh, divu valstu risinājuma uh, programmu. Es nevaru at, apsolīt, ka tas notiks īsākā laikā, bet uh, es uh, varu runāt par darbu kvarteti ietveros. Pirms pusotra gada, kad es pārņemu, pārņēmu amatu pienākumus, šis kvartets būtībā nedarbojās, bet tagad tas ir aktīvs, tiek strādāts pie manis pieminētā ziņojuma, un tajā būs arī būtiski apspriest šis jautājums, un to starp arī darbs, ko mēs veicam kopā ar ASV, ar uh, Krieviju, ar ANO, ar mūsu partneriem. Un uh, tajā būs arī rekomendācijas, ar kurām varētu nākt klajā startotiskā kopiena. Atkal Nav tāda maģiska risinājuma, kas pēkšņi varētu radīt eh, šīs divas valstis, bet eh, ja es eh, pamanīšu, ka mēs esam iedzīvinājuši pēdējā pusotra gada laikā sākto darbu, es uh, būšu droša, ka tas varēs mūs uh, novest pie pozitīvām pārmaiņām. Un uh, Pašreizējā situācija nešķiet pārāk uh, optimistiska, taču, ja mēs neticēsim, ka situācija var mainīties, mums to arī neizdosies mainīt. Tāpēc es aicinu jūs uh, apvienot centienus, cik vien jūs to varat, lai sekmētu šo darbu, apzinoties, ka mums ir īpaša atbildība gan palestīniešu, gan izrēliešu priekšā. Paldies! Paldies, Mogherini kundze! Līdz ar to